Uh, Kolēģi, mēs varētu uzreiz pāriet pie nākamās sanāksmes, pie ekon komitejas sanāksmes. Es gribētu ar jūsu piekrišanu vispirms vienoties par darba kārtību. Pieņemam to, paldies! Man paziņojumu nav, saka priekšsēdētājs. Paldies! Tālāk. Vai nākamā jautājuma referents ir klāt? Samarel kungs, nē. Mato kungs, Mato kungs ir referents. Mato kungs ir šeit. Varam sākt. Mēs e, esam sākuši sanāksmi nedaudz ātrāk, vienu minūti ātrāk faktiski, bet mums ļoti daudz jautājumu. E, mums vajadzētu runāt par pievienotās vērtības kopējo sistēmu attiecībā uz apgriezto maksājumu mehānismu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas pārsniedz noteikti sliekšņu vērtību. Referents ir Mato kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšstādātāji Labvakar visiem! Šī te vienotā PVN mehānisma izveide ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, ir ļoti saprotams. Mums ir jāizveido ļoti skaidra izte, sistēma, mm, kas attiec uh, uz vienotās vērtības nodokli, lai būtu uh, skaidri saprotam šo li taksācijas lietu kārtošanu, un iepriekš eh, šāda galēja sistēma nav, nebija īpaši precīza. Tomēr tagad šis jaunais priešlikums izveido to stingri vienoti eh, nodoklis tiek maksāts eh, preci saņemošajā valstī, galējā preces galapunktā. PVN tiek samaksāts tai valstī, tai valstī, no kurienes prece tiek sūtīta. Tas ir ļoti būtisks grozījums. Komisija apgalvo, ka mums vajadzētu šo institīvu saistīt arī ar kādu citu institīvu, piemēram, krāpšanas apkarošanas institīvu mums ir jāie, jāiekasē visi šie PVN nodokļi, kas nav iekasēti. Ir aprēķini par to, ka apmēram 160 miljardi eiro nav iekasēti. Pārobežu krāpšanā tiek zaudēti 50 miljardi eiro. Un preču pārobežu kustība tiek sadalīta divos paveidos preces, kas tika piegādātas Eiropas Savienības iekšienē, tur nav PVN jāmaksā. Un tad ir tādas preces, kur PVN ir jāmaksā preci saņemošajā valstī. Šajā priekšlikumā ir iespējams iedarbināt pagaidu mehānismu. Par to šajā priekšlikumā ir runāts. Tur PVN maksā nevis pircējs, bet gan preces piegādātājs. Šāds mehānisms ir, ir tāds pagaida mehānisms, kas tiek ierobežots ar noteiktu summu - 70 tūkstoši, nedaudz vairāk. E, tas ir tāds ļoti vienkāršs, manuprāt, priekšlikums, tomēr ir nepieciešami aizsardzības mehānismi. Vispirms mēs gribam noregulēt, lai, lai šo pasākumu izmanto tikai dalībvalsts, kam ir deficīts šajā jomā. 5% ir vidējais PVN neiekasēšanas rādītājs Eiropas Savienībā. Šai sistēmai, par ko mēs runājam, ir pārejas raksturs. Tas nozīmē, ka ka tas uh, ir ierobežots, uh, darbosies līdz 22. gada jūnijam. Tas darbosies kā pilots projekts. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim strādāt ar šo sistēmu. Bet ir jāņem vērā vēl citas divas lietas. Vispirms jau pieminētā PVN krāpšana, šo uh, krāpšanas lietu uh, Mm, nevajadzētu nodot no valsts uz otru valsti, nododot atbildību kādam citam. Ir jābūt skaidrībai eh, par to, kur notiek krāpšana, un mums ir kopīgi jācenšas apkarot krāpšanu, kā arī kopējā sistēmē veidojoties, mēs varēsim garantēt arī lielāku precizitāti šajā apritē. Es zinu, ka ir atsevišķas grupas, kas īpaši neatbilsta šo priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā viņi strādās arī un kopā ar ēnu referentiem ļoti ceram, ka mēs panāksim tekstu, kas būtu visiem pieņemams, un mums ir jāiet uz priekšu ļoti ātri, bez kavēšanās, un ceram, ka grūtības nebūs. Tad no, uz, no sociālās iemetukriem Bereša skundze divas minūtes. Paldies! Es eh, gribētu teikt, ka mēs visi atceramies, ka šo dasjē pirms eh, gadiem dalībvalstis bloķēja, izmantojot vienbalsīgumu kā bāzi, teica, ka nav PVN vienota režīma, un tagad tāda nav, tad katrs atsevišķi meklēja veidu, kā apiet eh, šo sistēmu un cīnīties pret krāpšanu. E, šī pašlikvidēšanās sistēma tā tika prezentēta kā interesanta lieta, un no mūsu grupas mēs, e, protams, domājam par šo te priekšlikumu, kā apkarot PVN krāpšanu ar šo konkrēto režīmu. Bet e, te ir jāņem vērā arī citi dosjē, lai mēs varētu sakārtot PVN iekasēšanu, mēs eh, ļoti ceram, ka šo jautājumu varēs arī pieņemt padome. Un kā Eiropas parlaments, mēs negribam būt pat ķīlniekiem, ņemot vērā nu, to, kas notiek padomē. Un mm, šeit ir runa par pagaidu mehānismu. Un tātad uzskatām, ka apgrieztā iekasēšana ir jānoskaidro, un tādēļ mūsu grupas pozīcija. Paldies, Lūks kungs no EKR. Paldies! Es vēlos atzinīgi izteikties par komisijas spērto soli tik lielā mērā, ka es uzskatu par pareizu to, ka dalību valstīm ir eh, iespēja, ja tās vēlas, eh, piemērot vispārējais apgriezās maskāšanas eh, sistēmu. Un tas palīdzēs cīņai ar krāpniecību PVN jomā, un mēs jau zinām, ka uh, šis krāpniecības vēlas pārobežu kontekstā ir ievērojumā apmērā, tāpēc ir steidzami jārīkojas. Bet es arī kritiski vērtēju šo priešlikumu atļaut šos apgrieztos maksāšanas sistēmas piemērošanu tikai tad, ja deficīts sasniedz pietiekami lielu vērtību. Es uzskatu, ka katrai dalību valstī ir pašai jāspēj lemt par to, vai eh, krāpniecība PVN jomā ir eh, tik liela, ka ir nepieciešams piemērot apgriezto maksāšanas eh, kārtību. Un ja dalību valsts vēlas tad to darīt, tas arī jāļauj. Jautājums ir par to, cik liela uh, nesakritība var veidoties ar citām dalību valstīm, kas turpinās piemērot parasto PVN kārtību. Bet šeit eh, komisija norāda, ka ja, eh, respektīvi viņi nevēlas eh, aizliegt šo sistēmu vai atcelt to, bet Šeit tomēr ir jāņem vērā arī citas iespējas, ne tikai atteikšanos no apgrieztās e, iekasēšanas kārtības. Mums vajadzētu vairāk laika paredzēt ne tikai līdz 2022. gadam. Ar to ir saistīts lietas izmaksas ne tikai valstīm, bet arī uzņēmumiem, kuriem ir jāiekasē PVN. Līdz ar to es uzskatu, ka ir nepieciešams ievērojami pagarināt termiņu aiz 2022. gada. Tas arī viss. Paldies referentam par sagatavo ziņojumu. To es pilnīgi aizmirsu sākumā pieminēt. Thank you. Um... Paldies. Jēzek kungs no Aldes. Paldies. Es gribētu atbalstīt šo <clears throat> direktīvas priekšlikumu. Šis priekšlikums palīdzēs um, dalībvalstīm apkarot PVN krāpšanu, uh, konkrēti nosakot, kas ir atbildīgs par PVN maksāšanu mm, rindā pircēs pārdevējs. Es uh, varbūt detalizēti nekomentēšu, tikai piebildīšu, ka sarunas, kas notiek uh, par PVN režīmu izveidošanu. Un ir tikai saprātīgi runāt par vispārīgās apgrieztās iekasēšanas principa piemērošanas, ierobežošanu. Lukas kungs uzskata, ka piemērošanas termiņam ir jābūt ilgākam. Es nezinu, kā tas būs bet um, šo mehānismu padome piedāvā izmantot līdz 2022. gada jūnijam. Ir viena lieta, ko mums nāksies precizēt parlamenta priekšlikumā. Mums vajadzēs domāt, vai mēs pieņemam to, ka komisija pieņems galējo lēmumu par to, vai dalībvalsts var izmantot šo mehānismu Padome cīnījās ar šo ilgu laiku un ir panākusi, padome, padome ir panākta nedaudz savādāka vienošanās. Un galvā tā būs padome, kas pieņems galējo lēmumu, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu. Es arī atbalstītu šādu pieju. Un visbeidzot, padomes pozīcijā ir pietiekami daudz eh, aizsardzības mehānismu attiecībā uz caurskatamību un ziņošanu. Eh, tie darbotos tā, lai apgrieztās iekasēšanas mehānismas ne ietekmētu vienotā tirgus mehānismu, un tāpēc manā grupā mēs atbalstītu padomas nostāju. Es sekošu diskusijām Un es eh, arī gribētu aicināt šo komiteju strādāt ātrāk, lai varētu mēs vienoties šajā parlamentā decembrī. Paldies, eh, Molija Skota Geto. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, saprotam, ka tiek zaudēti ienākumi no PVN krāpšanas un saprotu, ka ir nepieciešami arī īstermiņa risinājumi, lai ātri apkarotu krāpšanu līdz brīdim, kamēr mēs nonākam pie galējā režīma. Un e, tāpēc mēs atbalstījām šo mehānismu, šo darbību e, tajās dalībvalstīs, kur pastāv aizdomas, ka notiek krāpšana ar PVN bet mēs esam pret eh, ģeneralizēto mehānismu, un šeit ir vairāki iemesli. Mēs uzskatām, ka šis eh, apgrieztā mehānisma iedarbinātība, eh, iedarbināšana ir pretrunā ar pašu mm, sistēmu, ar pašu apgrieztības mehānismu. Um, tagad atbildīgais par nodokli būs mazumtirgotājs. Um, komisija uzskata, uh, ka Šeit eh, sanāks tā, ka mazie dalībnieki šajā pirkšanas pārdošanas ķēdē būs atbildīgi eh, lielākajā daļā par par um, PVN maksājumiem. Un um, tomēr šī atbildība ir plašāka un varētu būt tā, ka rodas kaskādas efekts tā vietā, lai likvidētu kādu krāpšanas schēmu vienā valstī, tā tiek pārnes uz otru valsti, kur šis mehānisms netiek īstenots. Mēs uzskatām, ka pagaidu mehānisms ir laba lieta, bet vispārīgošana tā neatrisinās visus riskus un problēmas. Mēs atbalstam komisiju. Komisija uzskata, ka pārobežu kontekstā vislabākā būtu pieeja, kas ir līdzīga vietējām piegādēm. Mums ir jāpaturprātā neskartas PVN pamat mm, sistēmas un principus. Mēs esam pret arī dēļ politiskiem mm, iemesliem mēs uzskatām, ka tas nepalīdzēs eh, sakārtot šo sistēmu vienotē tirgu. Es gribētu atkārtot eh, arī Pērvanšas teikto. Mēs nedrīkstam šeit kļūt par ķīlniekiem dēļ padomas lemšanas. Mēs atkal konstatējam, ka vienprātīguma likums eh, tiek izmantots, lai bloķētu priekšlikuma virzību. Un tāpēc mēs šo priekšlikumu piedāvāsim noraidīt. Tāds būs mūsu grozījums priekšsēdētājs. Atgādina runātājai, ka viņai ir dots tikai divas minūtes. E, jebkurā gadījumā mēs piedalīsimies diskusijās. Paldies! Lielas paldies! Marīza Matijas. Goe, Marīza Matijas, nē, NF, Barbara Kapela, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. E, es priecājos par šo priekšlikumu no komisijas un padomas, manuprāt, ir nepieciešams steidzam rīkoties, ņemot vērā to, cik liela ir PVN krāpniecības apjoma. Līdz ar to es viennozīmīgi atbalstu to, ka izpildot kritērijus var piemērot atgriezenisko mm, mm, šo mehānismu. Un robežvērtība 25% apmērā karuseļa krāpniecības schēmām, manuprāt, ir pareizs kritērijs, un eh, es uzskatu, ka tas ir tikai pamatoti ierobežot. Šeit varbūt ir nepieciešams vēl diskutēt par citiem priekšnosacījumiem. No šī regulējuma es eh, sagaidu to, ka pieaugs eh, ieņēmumi attiecīgajām dalību valstīm. Tas ir vērtējams pozitīvi un tāpēc gaidu ar nepacietību turpmāku sadarbību. Thank you very much. If there are no requests from... Ja neviens uh, nevēlas izteikties brīvā mikrofona procedūrā, tad dodu vārdu atpakaļ referentam Mato kungs, lūdzu. Jā, paldies. Paldies visiem, kur izteicās. Es domāju, ka mums šeit ir daudz uh, lietu, kur mēs esam vienisprātis, respektīvi mēs visi vēlamies galīgu sistēmu. Uh, mums varbūt ir atšķirīgs skatījums par to, ko šī papildus fāze varētu dot attiecībā uz kopēju virzību, uz galīgu uh, eh, PVN sistēmu. Es piekrītu Bērešas kundzes sacītājiem un dažiem citiem runātājiem. Ja mēs noraidam to, ka uh, padome var izmantot veto, uh, tiesības. Mēs nevēlamies, lai mūs izmanto kā ķīlniekus, bet mums ir jāatrod risinājums. Problēma šeit ir acīm redzama, un piedāvātais risinājums ir labs. Pirmkārt, mēs noteiktu ierobežojumu laikā, tad tas būtu, tā būtu pagaidu sistēma. Daži norādīja, ka šeit nevajadzētu noteikt laika ierobežojums, bet ja mēs pārāk tos sašaurinam vai pārāk paplašinam, tad mēs īsti nevarēsim īstenot praksē galīgo PVN sistēmu. Līdz ar to ir nepieciešams noteikti eh, termiņus šeit. Vēl citas lietas, kas tika pieminētas komentāros. Preventīvais mehānisms. Tas nav nepieciešams, jo mēs iestrādājam drošības pasākumus Jāsaka, ka kopumā šis ir risinājums, kas varbūt nav vislabākais iespējamais. Labākas risinājums mums nav, līdz ar to šis varētu būt pietiekami labs bažas par to, ka tas varētu izraisīt citus krāpniecības veidus, nu, nezinu, vai tam būtu nu, jāpievērš tik, tik liela uzmanība šobrīd. Mēs turpināsim darbu pie šī e, dokumenta, un man prieks redzēt, ka tādos lielos vilcienos es dzirdēju atbalstu, un cerams, ka mēs paspēsim līdz gada beigām to visu pabeigt. Un esmu atvērts jebkuriem priekšlikumiem no visām grupām, pat no tām, kas neatbalsta šo mehānismu kā tādu. Paldies! Paldies! Laika grafiks ir šāds. Grozījuma iesniegšanas termiņš 5. novembris 17. Eh, Grozījuma izskatīšana 26. un 27. novembrī un balsojums ekon komitejā pēc tam. Mums ir jāsāk skatīt nākamais punkts, bet Lūnas kungs šobrīd ir ceļā. Viņš tikko uzstājās plenārsēdē. Uz Cerams, ka viņš ieradīsies pavisam drīz šeit, pavisam īss pārtraukums gaidot Lūnas kungu. Jā, viņš ir referents abos ziņojumos. To, Kāds no jums vēlas aizstāt eh, Lūnas kungs, Lukas kungs? Nē. Š šo punktu bija jāsāk skatīt 8.20. Līdz ar to mēs ceram, ka pēc mirkļa referents ieradīsies. Well. Great. Viņš jau ir klāt ļoti labi. So now it's point number six. Uh, um, rū... Sestais darba kārtības punkts - noteikumu, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālu vajāšanai. Referents ir Sandrs Lūnas kungs, un esam šeit, lai izskatītu viņu viņa atzinumu vadošā komiteja Libe. Vārds jums, Lunds kungs, četras minūtes. Paldies! Es atvainojos, ka ierados tieši precīzi laikā. Centīšos neizmantot visas četras minūtes un izteikties īsi. Šeit ir runa par saulēcīgu piekļuvu finanšu informācijai, kas ir ļoti svarīgi krimināla izmeklēšanas ietvaros. Mums īpaši ir jāapskata 7. līdz 10. pants. Tie ir galvenie panti šajā priekšlikumā, kur ir runa par informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, finanšu izmeklēšanas iestādēm un Eiropolu. Katru reizi, kad mēs skatām šo jautājumu, būtiskākais, eh, kas ir jāizlem, ir uh, vai izvēlēties obligātu informācijas apmaiņu, un ja mēs tā darām, vai būs kādi izņēmumi, jeb darām tieši pretējo, nosakam, ka ir tiesības uz informācijas apmaiņu, nenosakot, ka tas ir obligāti darāms, tātad atstājot šo lēmumu viņu ziņā. Es personīgi domāju, ka mums ir niansēta pieeja nepieciešama. Uh, Bet, protams, esmu gatavs uzklausīt eh, ēnu referentu viedokļus. Katrā ziņā esmu atvērts. Vēlējos koncentrēties uz trim pāntiem - 7, 9 un 10. Vispirms par 7. pāntu - informācijas pieprasīšana no kompetentajām iestādēm. Eh, šis pieprasījums tiek veikts, eh, respektīvi adresēts finanšu izmeklēšanas vienībām ja tas ir um, īstenots neņemot vērā operatīvo neatkarību, kas ir šīm FIU vienībām. Šī operatīvā neatkarība, kā es saprotu, ir tikusi uzsvērta iepriekš arī naudas atmazgāšanas eh, direktīvā, kā arī FATF. Un es tieši no šiem tekstiem paņēmu formulējumu un iekļauju šeit šajā priekšlikumā. It īpaši, ja apmaiņa ar finanšu informāciju var apdraudēt jau uzsāktās izmeklēšanas tālāk. Devītais pāns. Devītais pāns e, runā par informācijas apmaiņu starp FIU un dalību valstīm. Un šajā ziņā vēlējos e, uzsvērt, ka principiāli es atbalstu sākotnējo komisijas priekšlikumu stiprināt e, šo informācijas apmaiņu starp FIU vienībām, Eh, vēlams izmantojot eh, šo FIU vienību tīklu, bet uzskatu, ka ir nepieciešams papildināt šo tekstu, nosakot to, kādos apstākļos, ar kādiem nosacījumiem šī informācija e, e, būtu izmantojama, jo ir jāstiprina uzticēšanās e, starp FIU vienībām, it īpaši, ja spiežat viņiem apmainīties ar informāciju, viņus ir jāpārliecina, ka uh, nekas slikts nenotiks šo informāciju un jānorāda, kāda ir izmantošanas mērķi. Tātad šeit es balstījos uz formulējumu no naudas atmazgāšanas direktīvas, lai saglabātu saskaņotību starp tiesību aktiem. Un visbeidzot par desmito pantu, kur ir runa par informācijas apmaiņu starp FIU vienībām un Eiropolu. Tur var izteikties pavisam īsi. Mēs negrozījām šo pantu vispār, jo atbalstām eh, stingrākus, eh, labāku sadarbību starp FIU un Eiropolu. Mana valsts, Beļģija, eh, var lepoties ar ļoti labu sadarbību ar Eiropolu. Nu, tā vismaz viņi man saka. Tātad par visiem šiem punktiem eh, galvenā diskusija ir par to, vai informācijas apmaiņa ir obligāta vai brīvprātīga. Es vēlētos eh, no ēnu referentiem sagaidīt vairākumu atbalstu un tagad eh, labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Un nu, līdz ar to esmu izmantojis visu četras minūtes. Paldies, EPP grupa, Markus Ferbers. Paldies! izteikšos eh, Tom eh, Vanda Kandelāru vārdā. Viņš atvainojas, ka nevar būt klāt, saka paldies Lūnas kungam par lielisko ziņojumu. Vairāk kārt mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, esam uzstājuši uz saulēcīgu un atvieglotu informācijas apmaiņas ar kompetentajām iestādēm. Pana un taks trīs uzklausīšanu laikā mēs atkārtot esam uzsvēruši, ka pietrūkst sadarbības ar finanšu izmeklēšanas vienībām un kompetentajām iestādēm eh, kā arī starp FIU un Eiropolu. Pana komiteja savos ieteikumos arī uzsvēra šo problēmu. Uh, Informācijas apmaiņa ir īpaši svarīga cīnoties ar pārobežu noziegumiem, tā skaitā terorismu, naudas atmazgāšanu. Finanšu informācijas nepieejamība var traucēt izmeklēt e, nopietnas noziegumus, apturēt teroristu uzbrukumus un e, cīnīties ar e, naudas atmazgāšanu. Dažkārt tā var notikt, ja saulēcīgi nevar piekļūt eh, svarīgākiem eh, finanšu datiem. Līdz ar to Toms atzinīgi vērtē komisijas reakciju šiem izaicinājumiem, ierosinot to, ka eh, kompetentām iestādēm būs pieeja informācija no banku kontiem un datu sistēmām, bet viņš vienlaicīgi arī saprot, ka dažādās dalībvalstīs ir atšķirīga FIU vienību darbība un ir jānodrošina arī šo vienību autonomija un operatīvā neatkarība. Ir jāatrod līdzsvars ar atbildību, kas ir dažādām aģentūrām un institūcijām, lai nonāktu pie sekmīgākas krimināla vajāšanas. Toms iesniegs grozījumus, sniedzot FIU iespēju, rēģējot uz informācijas pieprasījumiem, analizēt, vai tādas informācijas sniegšana neatstās negatīvu ietekmi uz jau uzsāktām izmeklēšanām, vai arī vai šāda informācijas atklāšana nebūtu nesamērīga salīdzinot ar leģitīmām interesēm kādai fiziskai vai juridiskai personai, vai arī, ja šī informācijas atklāšana nav saistīta ar iemeslu, kuras dēļ tā ir pieprasīta. Uh, Un visbeidzot, Eiropas datu aizsardzības uzraugs uzsver, cik svarīgi ir aizsargāt sensitīvus datus saistībā ar informācijas apmaiņu starp FIU un kompetentējām iestādēm. Līdz ar to Toms arī pievērš uzmanību šim sensitivitātes jautājumam, iesniedzot savus grozījumus. Paldies! Paldies! Sociāldemokrāti! Uzminiet, kurš izteiksies. Grūta dzīve koordinatoriem un priekšsēdētājiem. Jepe Kofots eh, atsūtīs ar atvainošanos, ka nevar piedalīties šajā sanāksmē loģistikas problēma dēļ. Es ceru, ka tas nebūs kopija no iepriekšējās runas, bet neesmu pārliecināta. Sociāldemokrāta grupa atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu, lai uzlabotu piekļuvi finanšu informācijai eh, no noziedzīgu nodarījumu novēršanai. Ir skaidrs, ka pašreizējais ietvars, eh, lai piekļūtu finanšu informācijai un apmainīties ar to, ir pilnīgi neadekvāts, lai efektīvi cīnītos ar nopietniem noziegumiem pārobežu kontekstē, kā naudas atmazgāšana un terorismu finansēšana. Tas ir viens no būtiskākajiem secinājumiem eh, pana komitejas uh, darbā, kā iepriekšējais runātājs jau minēja. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam to, ka komisija uh, ir tagad nākus klajā ar normatīvu priekšlikumu. Ekon referents ir ierosinājusi jaunu formulējumu attiecībā to, kā tiks veidotas sadarbības starp finanšu izmeklēšanas vienībām, citām eh, FIU vienībām un kompetentajām iestādēm, ņemot vērā to atšķirīgo dabu ņemot vērā atšķirības starp eh, šo vienību eh, būtību, struktūru dažādās dalību valstīs, ir jāņem vērā komisijas ierosinājums, bet eh, referents vairākos gadījumos ir samazinājis darbības jomu un līdz ar to efektivitāti šim tiesību aktam Tādu pieeju mēs redzējām arī pana komitejā, to mēs nevēlamies redzēt arī attiecībā uz šo konkrēto priekšlikumu. Sociāldemokrāta grupa iesniegs vairākus grozījumus, kuru mērķis ir stiprināt sadarbības ar FIU vienībām eh, un sadarbības starp eh, FIU vienībām un kompetentējiem iestādēm, lai uh, stiprinātu un uzlabotu šo sadarbību. Un Mūsu ēnu referents Jepe Kofod gaida tālāku konstruktīvu sadarbību ar referentu un citiem uh, ēnu referentiem. Paldies! Neredzu nevienu no ALDE grupas. Zaļajā Eva Žalī. Paldies! Vēlos pateikties referentam par šo ļoti labo atzinumu. Tas ir svarīgi, lai cīnītos ar nopietniem noziegumiem, naudas atmazgāšanu, terorismu. Varam pievienot arī organizēto finansiālo noziedzību, kā mēs to pieredzam pēdējā laikā. Piekrītu tam, ka referents šeit ir iekļāvis pieju informācijas apmaiņai starp policijas iestādēm, tik tiešām uh, ir situācijas, kad informācijas sniegšana varētu negatīvi ietekmēt jau uzsāktu izmeklēšanu. Līdz ar to ir svarīgi neuzlikt pārāk stingru pienākumu šīm FIU vienībām, jo tas var būt pretproduktīvi attiecībā uz to, kādu mērķi cenšamies sasniegt, respektīvi efektīvāk cīnīties ar naudas atmazgošanu un nopietniem noziegumiem. Tomēr, lai izvairītos no tā, ka izņēmumi tiek ļaunprātīgi izmantoti, mums vajadzētu prasīt, ka jebkuri informācijas pieprasījumi būtu pamatoti jāskaidro. Tāpat es pilnībā piekrītu nepieciešamībai pievienot uh, punktu, kur kompetentējiem iestādēm tiek prasīta atgriezeniskā informācija, kas tiek nosūtīta FIU vienībai attiecībā uz to, kā tiek izmantota sniegtā informācija un ar ko beidzās e, izmeklēšana un e, krimināla vajāšana. Tas, manuprāt, veicinās uzticēšanos un sadarbības starp FIU vienībām un kompetentējām iestādēm. Manuprāt, šeit vēl kaut kas tomēr pietrūkst šajā atzinuma projektā. Tas ir aicinājums izveidot Eiropas FIU. Šī būtu iespēja izveidot šādu Eiropas līmeņa FIU, kura mērķis būtu veicināt eh, koordināciju un pātrināt informācijas apmaiņu starp FIU Eiropas Savienības ietvaros. Uh, ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar referentu un ēnu referentiem pie šī svarīgā dosie un domāju, ka mēs nonāksim pie ļoti laba ziņojuma. Paldies! Goja grupas pārstāvis neredzu. Vai kāds brīvā mikrofonā vēlas izteikties? Referentam vārds. Jā, es pavisam īsi nepacietību gaidu tālākas diskusijas par EPP sociāldemokrātiem zaļiem. EPP saprot, ka jūs iedvesmojāties no naudas atmazgāšanas direktīvas, kas mums ir arī interesants skatu punkts. E, gaidu turpinājumu šīm debatēm. E, Berešas kundzes piezīmes. Tas nav mūsu mērķis vājināt diskusiju par informācijas e, apmaiņu vai mums atsimot jārunā par to, kā stiprināt šo pieeju. Un zaļie, es atzinīgi vērtēju eh, viņu izteikums, viņi vēlējās Eiropas iestādes, jaunas Eiropas iestādes eh, izveidi. Es domāju, ka mums ir vispirms cits lietas jāizdara, pirms mēs sākam par šādām lietām runāt. Eh, nu, redzēsim, cik tālu tiksim ēnu referents sanāksmēs. Jā, paldies! laika grafiks, grozījuma termiņš 6. novembris, 5. pēcpusdienā, grozījuma izskatīšana 26. 27. novembris, balsošana tai pašā sanāksmē. Ejam tālāk pie mūsu pēdējā punkta. Programmas izveida vienotajam tirgumu uzņēmumu konkurētspēju ietverot mazos un vidējos uzņēmumus un Eiropas statistiku un Sanders Lunas ir referents arī šajā gadījumā. Paldies, jā, mēs šeit runājam par vienotā tirgus programmu. Tas ir priekšlikums, kas apvieno lietas, ko agrāk finansēja piecas citas programmas un vairākas uh, budžeta pozīcijas, un tās ir vērstas uz iekšējā tirgus un konkurētspējas uzlabošanu. Un visas šīs aktivitātes ir saistītas ar iekšējo tirgu, tāpēc ir ļoti saprātīgi tās visas apvienot un izveidot sinerģijas starp tām visām. Un ekon komitejā mēs esam, mums ir ekskluzīva kompetence par trīs jomām, par stratēģiju, eh, par statistiku, finanšu pakalpojumiem un īpaši, eh, nu, finanšu uh, jautājumu izpratni. Uh, un runājot par statistiku, es gribētu uzsvērt, ka Eurostatām nevajadzētu kļūt par upuri tam, ka dažādas programmas tiek apvienotas, un konkrēti es uh, paskaidroju savā ziņojumā, uh, ka mērķis ir piešķirt Eiropas statistikas programmas noteiktiem punktiem lielāku svāru, nodibinot parlamentāro uzraudzību, uh, Uh, un uh, radot reģionālo statistiku, samazinot administratīvās izmaksas un uh, stiprinot Eirostat. Tālāk konkurences politika. Šeit ir daži jauni izaicinājumi, ko rada digitālā joma. Arī šeit es piedāvāju stiprināt parlamentu uzraudzību attiecībā uz izdevumiem vienotā tirgus programmas ietvaros un finanšu pakalpojumu jomā es atgādinu, ka finansējums bezpēļņas organizācijām, kas eh, strādā pie cilvēku izglītošanas finanšu jomā, eh, var eh, pieteikties attiekties attiecīgiem finansējumam Un es, mēs ceram, ka šeit parādīsies jauni dalībnieki. Un uh, gro, uh, tātad pielikuma pagaidām nav grozīta, tas ir ar nolūku, jo tur ir uh, statistikā minēts uh, atbalstiesīgo darbību saraksts. Um, mums ir tāds atvērts uh, skats uz šīm lietām, tā kā jūs varat nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, un es gaidu jūsu komentārus. Paldies, EPP. Romāns, Romāns Dantons kundze ir ieradusies. Paldies, priekšstādātāji, paldies par uh, doto vārdu. Es vēlētos arī pateikties kolēģiem un konkrēti referentam par eh, ziņojumu prezentāciju un to, ka viņš uzskaitīja galvenos elementus. Vienotais tirgus ir pamatā viens no Eiropas uh, Savienības stūrakmeņiem un uh, to bauda visi Eiropas Savienības pilsoņi. Un tas darbotos labāk un tas apvērtu vairāk jomu, to mēs visi vēlētos, bet uh, mēs uh, sastopamies ar vienu jauniem šķēršļiem, kas traucē tirgus uh, darbību un neļauj attīstīties tā, kā mēs vēlētos. Un tādēļ mēs atbalstām komisijas priekšlikumu, un šis eh, finanšu stimuls, uh, manuprāt, varētu novest pie konkrētiem rezultātiem. Šī iniciatīva stiprina mūsu mazos un vidējos uzņēmumus. Uh, Mm, es daudzkārt esmu uzsvērusi, ka maziem vidēju uzņēmumi ir Eiropas eh, ekonomikas mugurkauls, un es eh, uzskatu, ka arī statistikas jomā būs kādi pozitīvi rezultāti, jo datus jau var savākt, bet ja dati nav adekvāti apstrādāti un sakārtoti, tad no tiem nav nekādas jēgas. Vēl viena lieta, tad, kad mēs runājam par stimuliem eh, maziem vidējiem uzņēmiem, ir jānodrošina lai mazākas eh, valstis netikt nostādītas eh, neizdevīgākā pozīcijā. Lielākām valstīm ir vairāk finanšu resursu, vairāk cilvēku resursu, un lielās valstis var eh, veiksmīgāk izmantot Eiropas programmu līdzekļus, bet mazākajām valstīm situācija ir nelabēlīgāka. Tās nevar tik pilnīgi izmantot visas pieejamās programmas un par konkurenci. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai konkurences normas tiktu ievērotas ļoti strikti. Negodīga konkurence kļūt arvien biežāk eh, sastopama daudzās dalību valstīs, un Reizēm eh, tas ir ar attiecīgo dalību valstu eh, valdību atbalstu, bet beig beigās patērētājs ir tas, kas maksā par šādu negodīgu tirdzniecības praksi. Un gal galā šāda prakse uh, atņem ticību Eiropas institūcijām. Digitālais tirgus tas pašlaik uzplaukst, bet eh, normas un regulējums nav īpaši uh, labi izstrādāts, tāpēc mums ir ļoti liela uzmanība jāpievērš digitāliem tirgu. Mūsu politiskā grupa sagatavos virkni priekšlikumu grozījumiem un es ceru un uh, tiešām gaidu tādu labu sadarbību ar visiem. Paldies! Paldies! Paldies! S un D grupas vārdā Pērvānša Pēresa. Nu, jā, nu, mans kolēģis atvainojas, ka viņš nav varējis šokar ierasties. Viņš uzskata, ka atzinums, eh, ko pauž eh, Sanders Lūnas, eh, ir sap saprātīga tāda mērena pieeja. Viņš vēlas pateikties referentam un apsveikt viņu. Tālāk viņš vēlas arī izdarīt tādu kopsavilkumu, kurš def definētu dokumentu. Kā ekon locekļiem ir svarīgi atcerēties galveno mērķi, kāds ir finansēšanas programmām. Šim e, finansējumam būtu jābūt saistītam ar pamatprincipiem, proti atbalstīt vājāko posmu ķēdē, kas e, parasti ir mazie un vidējie uzņēmumi. Vienmēr ir jājautās sev, uh, Eh, kā mēs varam padarīt eh, darba apstākļus, funkcionēšanas apstākļus labākus maziem vidējiem uzņēmumiem. Ļoti bieži lietotājs ir tas, eh, kuram ir jāmaksā par negodīgu komercpraksi un nepatiesu informāciju. Tāpēc ir jāaizstāv patērētāju likumīgās un finanšu intereses. Finansējums, kas ir veltīts vienotiem tirgumiem, ir jāvērš uz to, lai sasniegtu uh, E, ilgspējīgas attīstības mērķus. Mums Eiropas parlamentā ir jāpārliecinās par to, ka visas Eiropas politikas ir sasaistītas ar ANO ilgspējīgas attīstības programmu e, ceļot MVU e, konkurēt spēju. Runājot par MVU, kas strādā turismu sektorā, tur ir vajadzīgs lielas investīcijas lai varētu nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Komisijas priekšlikumā skaidri noteikts, ka finansējums ir jāvelt, jāveltī situācijām, kurās ir uh, suboptimāls finansējums. Un uh, ir jānodrošina īpaši palīdzība trūcīgākiem reģioniem, īpaši tiem, kas ir izvietoti eh, es, vai, perifērijā. Uh, jo ļoti bieži tie atpaliek eh, tad, kad eh, ir iespēja izmantot ES eh, finansējumus, kuru zinām konkurence. Arī statistika ir liela nozīme, lai uzraudzītu mērķu sasniegšanu un nākotnes eh, politikas ietvaru veidošanu. Mums ir jāpierliecinās par to, ka līdzekļi tiek izmantot efektīvi, lai tie tiešām attī, eh, kalpot attīstībai un veidotu lietotājiem draudzīgus datus, kas ļautu tā, eh, risināt nākotnes izaicinājumus un veidotu konkurēt uz konkurētspējas veicināšanu eh, vērstu politiku digitālajā eh, tirgu, eh, radot labākas darba vietas visos ES reģionos un palielinot iespēju, iespējas ceļot produktu un pakalpojumu kvalitāti. Concluded? So, thank you. Uh... Paldies. Ramons Tremos Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Vispirms eh, man ir eh, prieks sveikt mūsu referents Lūnesu. Uh, jo mums tiešām ir bijis tas gods eh, sadarboties strādājot pie šī dokumenta. Mēs runājam par programmas izveidu vienotiem tirgumu, uzņēmumu, konkurēt spēju ietverot mazos un vidējos uzņēmumus un Eiropas statistiku. Es zinu, ka daudzi uzskatīs, ka eh, tieši vienotais tirgus ir labākais ES eh, sasniegums, jo citi kontinenti visā pasaulē cenšas atkārtot eh, šo te ES eh, modeli eh, Dienvidamerika, Ziemeļamerika un tā tālāk, ko mēs varam demonstrēt pasaulē. Vienotais tirgus ir tirgus, kas ir radījis izaugsmi, labklājību, darba vietas, un Eiropieši radījuši labklājības valsti, un faktiski nu, tā ir tā vērtība, ko mēs varam eksportēt uz visu pasauli. Uh, un komisija uh, vēlas padziļināt un attīstīt vienoto tirgu, un tā ir arī uh, mūsu prioritāte. Un mm, mēs ar citām grupām strādāsim, lai varētu uzlabot vienoto tirgu. Un tad, kad mēs runājam par statistiku, ir ļoti svarīgi uh, politikas veidotājiem nodrošināt vislabāko pieejamo informāciju ja šī informācija un statistika Eiropas līmenī ir harmonizēta, tad, protams, ka tas nāk par labu gan politiķiem, gan komisijai, gan parlamentu deputātiem. Un mēs, protams, esam par to, lai eh, veltītu finansējumu arī šīm ļoti svarīgajām priekšlikumam. Un tāpēc mēs ļoti pozitīvi vērtējam to, ka komisija cenšas uzlabot šos te informācijas mehānismus, ārkārtas situāciju mehānismus. Un mēs atbalstīsim citas grupas, lai kopā varētu panākt tādu lielu vienprātīgu, lai šo likumdošanu varētu uzlabot. Paldies! Zaļos es neredzu. Go arī nē. FTD. E Jā, paldies, priekšsādātāji. Tas viss liekas, man liekas, tāds diezgan tukšs gaiss. Būtu labāk, ja valdības vispār neiejauktos uh, uzņēmē darbībā, un ja jūs vēlaties vienot tirgu, vispār tirgu, tad eh, vajadzētu ļaut tirgumu regulēt pašam sevi. Parasti tirgus strādā labākā valdības, valdības iejaukdamās ļoti bieži rada tikai sajukumu, jo eh, tās vienkārši nesaprot uzņēmē darbību, tāpēc tas viss ir nevajadzīgs. Un labāk ļausim uzņēmējiem darboties ar uzņēmējiem, bet mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, mēs to darīsim paši savu. Nu, tad jūs redzēsiet, kā mēs Angļi pelnīsim daudz naudas, un jūs visi te bankrutēsiet. Thank you very much. And, um... Labi, paldies referentam. Vēlreiz vārds var atbildēt, varat atbildēt šiem komentāriem. Ne visiem, bet uz dažiem vismaz. Nu, mēs jau te varam debatēt par Brexit vai ilgspējību, bet parafrāzējot man draugu Ramonu, uh, lai dzīvo eh, vienotais tirgus, lai dzīvo eh, iekšējais tirgus un šajā sakarā tiešām es gaidu eh, ierosinājums grozījumiem no dažādām grupām. Liels paldies! Un tagad kalendārais grafiks 5. novembris 5. pēcpusdienā termiņš iesniegt grozījumus, 26. un 27. novembrī izskatīšana, 10. decembrī ekon balsojums, 21. 22. janvārs galīgais balsojums. Nu, paldies par šo vēlīno sanāksmi. Nākamās sanāksmes notiks. Uh, ceturtdienas 5. oktobrī šo ceturtdienu no 8 līdz 9.45. Tā ir apvienotā budžeta nekonsanāksme, 5. Eh, novembrī nākamā sanāksme. Un šodien beidzam darbu.